arī ir jārunā. Mēs nedrīkstam šeit eh, tādā sadrumslautā veidā pieiet jautājumiem. Daudzas lietas tiešām ir atkarīgas no viņiem pašiem. Paldies, noslēdzam šo jautājumu. L'ordine del giorno reca ora la relazione. Un tagad uh, Jose Manuela Fernandes ziņojums 2012. gada finanšu gada budžeta ieņēmumu un izdevumu tāme pirmā iedaļa parlaments. Innanzitutto do la parola. Vispirms dodu vārdu četrām minūtēm ziņotājam. Fernandes kungam lūdzu. Senjora prezident, karš kolēgas. Paldies priekšsādētāji, godētais kolēģi, godētie kolēģi. Vispirms pateicības vārdi Pateicos visiem, kur tik iesaistīti šī ziņojuma izstrādē un diskusijās. Īpaši paldies arī visu politisko grupu ēnu referentiem. Šīs ziņojums nozīmē to, ka 2012. gada budžets uh, Eh, parlamentā, Eiropas parlamentām būs ļoti stingrs eh, budžets, kurš ir balstīts uz eh, tēriņu kontroli. Salīdzinot ar iepriekšējo budžeta priekšlikumu, mēs pat, esam samazinājuši šo bu nākamo budžetu par 49 miljoniem eiro. Parlamentu nostāju pieņēma ar lielo vairākumu. Gājām vēl pat tālāk par mūsu vienošanos un teicām, ka uh, arī tēriņi būs atbilstīgi inflācijas rādītājiem, un tas nozīmē, ka 12. gada budžets ievērojami paredz uh, samazināt izdevumus zem 20, 20% um, atbilstīgi piektajai izdevuma kategorijai. Vairākus gadus mums neizdevās sasniegt uh, šos griestus. Es atceros, ka arī priekšsēdētāja konferencē bija noteikti tad uh, šis mērķis 22%. Taču mēs nes, nesasniedzām šos 22%. 12. gadā mēs uh, arī veiksim ietaupījumus, kas ir balstīti uz labu ekonomisko pārvaldību atbilstīgi visiem izdevumiem. Mēs gribam, lai katrs izdevums arī tiktu pamatots un arī analizēts, lai varētu arī paredzēt ietaupījums īstenošanas fāzē. Es domāju, ka visām institūcijām ir šeit jāveic uh, savus darbus, lai veiktu ietaupījumus. Jo piektā izdevuma kategorija, tātad administratīvi izdevumi institūcijām 2012. gadā būs pārpalikums apmēram 318 uh, miljonu apmērā. Skatām, ka 100 miljonu eiro tiek paredzēt, kas ir administratīvo izdevumu kategorijā, tiks pārnesti uz jaunatni. Uh, Runājot arī par piekļuvu nodarbinātībai, tieši jaunieši saskars ar vislielākām grūtībām. Jaunieši ir uh, divkārt bezdarbnieks salīdzinot ar iepriekšējām paaudzēm. Vai mēs arī sasniegt 20, 20 strateģijas mērķus? Mm. un arī turpmākās finanšu perspektīvas. Tātad visur ir noteikti jaunatni kā prioritāti. Ja mēs uzskatām, tad, ja mēs arī skatāmies uz nesekmības rādītājiem un arī par izglītību un darba vietām, kāda ir personu no 3 līdz 34 gadiem, tad šīs īpašās grupas arī tiks skatīt šī parlamenta prioritāte jābūt jauniešiem. Liels paldies! Un tagad sākam debātes. Vispirms ar runātājiem, kas pārstāv politiskās grupas, un tagad Olmeja ir kungs, PP e vārdā lūdzu 2 minūtes. Tie parlaments. Parlamenta budžeta 2012. gadām priekšsādātājs kungs, dargie kolēģi, referenta kungs protams, ir jāskata uh, krīzes apstākļos, un tāpēc, manuprāt, ir pozitīvi, ka šīs pamatvadlīnijas uh, ir pieņemtas un uh, ka mēs vienojāmies šo budžetu skatīt šīs situācijas kontekstā un um, par, palielinājumu paredzēt tikai inflācijas apmērā. Uh, Es uzskatu, ka uh, kolēģa Fernandeša pieminētais mērķis attiecībā uz jaunatni ir ļoti svarīgs mērķis, jo mums kā parlamentam bija īpaši svarīgi, un tas arī iepriekšējā uh, budžetā parādījās, ka jauniešiem tiktu sniegts vairāk atbalsta uh, naudas ziņā nekā līdz šim, jo tieši jaunieši kas ir bez darba, uh, viņiem vajadzētu īpašu atbalstu arī no Eiropas puses. Un tāpēc es uzskatu, ka šie 100 miljoni papildus ir ļoti pozitīvs fakts. Bet kā referente par ēkām gribētu uh, vērst uzmanību uz to, ka, manuprāt, ļoti svarīgi ir tas, ka tieši ēku ziņā esam panākuši īpašu efektivitātes uzlabojumu, uzraugot uh, finanses šeit. Un tāpēc es uzskatu, ka svarīgi ir tas, ka tie līdzekļi, kas netiks izmantoti gada gaitā, varēs parlamenta budžetā tikt izmantoti, lai pēc iespējas lētāk, pēc iespējas mazāk maksātu procentus un eh, lai nebūtu tā, ka decembra drudzī, kā to sauc, tiek eh, vēl līdzekļi izdoti. Uh, bet eh, tiks izmantoti, lai eh, nomaksātu kredītus un tādējādi mazāk maksātu procentus. Mums ir eh, jārūpēs par to, lai ēku uzturēšanas koncepcija tiktu uh, prātīgi pārskatīt un lai arī būvniecības laikā tiktu veiktas pareizās kontrolas un tiktu ievēroti visi nosacījumi saskaļā ar um, 179. pāntu trešo punktu. Paldies! Grazie per il grupo SID. Paldies. Un tagad eh, sociāla demokrātu grupas vārdā Vaugan kungs. You, Paldies, priekšsādātāji kungs. Pirmkārt, gribētu pateikties referentam par to veidu, kā viņš piegāja šim projektam, šim budžetam un uh, ņēma vērā, ka parlamentam nevajadzētu pārāk daudz palielināt savus izdevumus 2012. gadā jo mēs zinām, ka padome samazinās savu budžetu par 4% un komisija palielinās savu budžetu tikai par 1% eh, reģionu komiteju par 2,9% un ekosoku vēl par mazāku procentu. Un es domāju, ka 5,2% bija par lielu eh, pie, eh, pieaugums un šis tagadējais piedāvājums par 2,3% ir pareizs. Es būtu īstenībā atbalstījis vēl mazāku pieaugumu, un es domāju, ka nākotnē mums vajadzētu sastādīt plānu, lai identificētu, kur var ietaupīt eh, eh, parlamentu budžetā. Bet mums ir jāatzīst, ka ietaupījumi ir veikti, un eh, tie ir veikti pievienotās vērtības izvērtēšanas nodaļā, apmēram 3 miljonu eiro, arī informācijas kampaņā, sēku politikā um, biroju piedarumos un ir arī piedāvājums, kā var samazināt ārkārtas rezervi par 3 miljoniem eiro. Un tie ir apmēram 13,7 miljonu eiro reālie ietaupījumi, ņemot vērā arī paplašināšanos un Lisbonas līgumu. Uh, Es domāju, ka varēja veikt vēl vairāk ietaupījums, bet vismaz uh, kaut kādu daļu mēs esam ietaupījuši. Un visbeidzot, gribētu pieskarties vēl neatrasinātiem jautājumiem. Pirmkārt, šis 100 miljonu eiro um, piedāvājums to ievietot jaunatnes politikā, kā piedāvā referents. Uh, Mēs mūsu grozījumā kopā ar citām grupām, ko iesniedzām, tas ir septītais grozījums, eh, teicām, ka to varētu apsvērt, bet tikai saskaņā ar 2012. gada prioritātēm, un tāpēc par to būs jādiskutē, pirms varēs pieņemt lēmumu. Un tad, eh, ja tas tiks pieņemts, tad eh, ir jābūt skaidrībai, kur šī nauda tiks tērēta, ja šāds transfers notiks. Mēs esam vēl tādā situācijā, ka nevaram to pagaidām apstiprināta. Un otrs jautājums par Eiropas vēstures namu. Tā ir laba ideja, ja mums ir daudz naudas, bet, manuprāt, šis nav īstais laiks to darīt. Katrā ziņā mums ir vajadzīgs uh, uzņēmējdarbības plāns, un tas uh, jāizskata um, atsevišķā parlamentu procedūrā, varbūt pat regulārajā budžeta procedūrā, kas notiks vēl šā gada beigās, un tad deputāti varēs izteikties par šo pro projektu. Uh, Un priekšsādātājs kundze, manuprāt, svarīgi ir pieņemt pie, pareizos lēmumus mūsu pašu budžetā, tas ir svarīgs, un mums ir jānodrošina, ka mēs pieņemam vislabākos lēmumus, kas nāk par labiedzīvotājiem. Paldies, un tagad Alda grupas vārdā Alvaro kungs divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es domāju, ka var pievienoties, sakot, ka referenta darbs un kolēģa darbs ir bijis veiksmīgs. Protams, nauda nav viss, bet, bet bez naudas arī nevar runāt par ietaupīšanas iespējām. Katrs pieturas pie tā, kas viņam ir un negrib neko atdot. Un tas eh, varbūt nav īpaši produktīvi. Un tāpēc arī šī diskusija par to, vai eh, inflācijas procents ir 2,5, 2,7 vai vairāk, uh, tā nav tāda ķīvēšanās, bet eh, mums ir konkrēti jādomā, kur mēs varam ietaupīt. Um, svarīgs priekšnosacījums ir, un varbūt ģenerālsekretariātam vajadzētu par to padomāt, uh, lai budžeta komiteja saņemtu visus vajadzīgos dokumentus, lai varētu, uh, balstoties uz informāciju, sastādīt iespēju plānu, kur mēs varam ietaupīt, kur ir iespējas, un ne tikai uh, um, lai saņemtu šos te piedāvājumus no ģenerāla sekretāra. Mums ir ietaupījumi iespējas, kā jau teica Fernandeša uh, kungs, uh, 49 miljonu apmērā, divas trešdaļas no tā uh, būs 2013. gadā arī. Tātad mēs, uh, mums vēl nākamgad būs jālēmj, ko ar šīm, na šo naudu darīt. Uh, un esmu priecīgs, ka šis sākotnējais ietaupījums uh, uh, ir paredzēts un ka mēs mazās politiskās grupas pārliecinājām citus, ka ir jāveic ietaupījumi, piemēram, IKT vai uh, subsīdijās uh, dažādām institūcijām. Uh, Un ir labi, ka vismaz tiek domāts par to, kur var naudu ietaupīt. Šī sākotnējā diskusija par 100 miljoniem eiro eh, jauniešiem, protams, ir temats, kur mēs nevaram būt pret, no otras puses ir jābūt uzmanīgiem, eh, jo šis jautājums nav sāstīts ar šo ziņojumu. Tas ir jāskata eh, atsevišķi. Un, Tādējādi nedrīkst novērst uzmanību no citiem svarīgiem jautājumiem, bet nu vismaz tas ir sākums. Uh, un mēs parādījām, ka nav vajadzīgs obligāti vairāk naudas, ir vienkārši jādisciplinē mūsu izdevumu, un mēs esam tagad uz pareizā ceļa sadarbībā ar citām politiskajām grupām. Paldies! Grazie per il Paldies! Un tagad zaļo grupas vārdā Tripels kundzei vārds, divi ar pus minūtes lūdzu. Priekšsādātājs kundze, dāmas un kungi, ir pareizi, ka šajos taupības laikos Eiropas parlamentam ir jādod savus ieguldījums uh, pašdisciplīnā, pat ja mēs vēl joprojām uh, darbojamies uh, īstenojot Lisabonas līgumu un mums ir jaunas kompetences. Es piekrītu iepriekšējo runātāju vērtējumam, ka tas bija labi, ka mēs prezidija tāmi, kur bija pieaugums par 5,2% um, par to vedām sarunas un samazinām šo palielinājumu līdz 2,3%. Joprojām tas ir palielinājums, kas ir, protams, zamāks par inflācijas procentu, bet tas tiešām nav uh, ietaupījums, tas ir palielinājums, samazinājums, un mums vajadzētu godīgi saukt lietas īstajos vārdos par Eiropas vēstures namu. Konceptuāli mūsu politiskā grupa atbild, atbalsta šo te uh, ideju par pakalpojumu Eiropas pilsoņiem, lai viņi varētu iegūt informāciju par mūsu vēsturi pēc 45. gada, bet ir arī pareizi, ka ir vajadzīgs tāds kā biznesa plāns un um, uh, visi nosacījumi, ko mēs formulējam rītdienas balsojumā, arī ir jāievēro, jo tikai tādējādi mēs varēsim uh, skaidri šo situāciju risināt. Bet tas nozīmē arī to, ka, ja mēs vēlamies šo jauno prioritāti, tas joprojām ir 60 miljonu eiro investīcijas apjoms turpmākajos gados, tad mūsuprāt būtu jābūt gataviem citās vietās ietaupīt un nevis tikai ierobežot pieaugumu. Piemēram, lidojumiem Eiropas Savienības ietvaros, kas nav garāk par četriem. Uh, Uh, gad, uh, četrām stundām var nelidot biznesa klasī. Tas daudz ietaupītu un tā vietā varētu mums šeit Strasbūrā un darbiniekiem piedāvāt riteņus, ar kuriem pārvietoties. Un visbeidzot par šo te politisko uh, triku par jauniešu darbu. Jā, protams, mēs gribētu sniegt vairāk līdzekļus jauniešiem, bet tā ir daļa no komisijas budžeta, un par to arī jārunā. Ja no Eiropas parlamenta šo summu izņem ārā jauniešiem, tad uh, mēs. Uh, To uh, atņemam arī aģentūram, piemēram, pārtiks nekaidīguma aģentūram. Vai tas ir pareizais signāls mūsu pilsoņiem? Nē, tas ir nepareizs lēmums. Šīm aģentūrām Eh, ir jāsniedz pietiekam līdzekļi, lai tās labi varētu darboties, un komisijas budžetā ir jāsniedz eh, līdzekļi jauniešiem. Tā būtu politiski pareizākā pieeja. Paldies! Grācija, perikonser... Paldies! Eiropas eh, konservatīvo reformistu grupas vārdā vārds pakrošu kungam uz divām minūtēm. Eiropas līderi šobrīd dzīvo ilūzijās. Labākais piemērs bija tas, kas notika šorīt. Uh, Eiropas institūcija līderi paziņoja, ka finanšu krīze ir aiz muguras, bet tas ir tik tālu no patiesības. Financial Times vakar ziņoja par to, ka uh, Eiropas Savienībai tagad ir jāizlem, vai nu tā bankrotē, vai nu tā uh, izmanto īspiekšanu. Mums ir jādomā par to, ka uh, um, bankrotu gadījumā cietīs ļoti daudzas valstis un Tas viss gulsies uz uh, nodokļu maksātāju um, pleciem. Bet arī otrs risinājums nav risinājums. Un šajā kontekstā es saku, ka šis priekšlikums palielināt Eiropas, Savieni, Eiropas parlamenta budžetu par 2,3% ir pārāk liels palielinājums. Mums būtu jāsamazina tas līdz 1%, kā piedāvāja komisārs Levandovska kungs. Uh, Protams, ka lai samazinātu eh, šo pieaugumu, tādējādi mēs eh, gūsim lielāku popularitāti arī Eiropas pilsoņu acīs. Ir daudz iespējas samazināt eh, līdzekļus. Mums nav nepieciešams ceļot biznesa klasē Eiropas Savienības ietvaros. Ir priekšlikums, kur piedāvāja zaļie, apvienotie kreisie un ECR, lai samazinātu uh, ceļojuma izmaksas, izmantojot fleksiblās ekonomiskās klases biļetes. Mums nav, nav nepieciešami eh, melnie Mercedesi eh, Strasbūrā. Mēs varam braukt ar vilcienu, mums nav nepieciešama Eiropas vēstures māja. Laikā, kad Eiropa zaudēja savu konkurētspēju, jebkurā gadījumā tā kļūst par muzeju. Un mums ir milzīgas iespējas samazināt izmaksas Mūsu birojos nav nepieciešama individuāli piemērojama uh, apkurs sistēma. Tas viss rada milzīgs izdevums katru gadu. Mums ir iespēja samazināt arī uz IT un pakalpojumu rēķina. Mums ir jāpārskata mūsu veselības apdrošināšanas izmaksas, jo nav, nav nepieciešama tik uh, devīgi veselības aprūpas pakalpojumi. Budžetam, protams, ir divas puses, gan pozitīvās, gan negatīvās puses. Un, lai mūsu budžets būtu atbildīgi sagatavots, mums ir nepieciešams to pārdomāt. Paldies! Grazie per il gruppo GUE, l'onorevole. Paldies, un tagad GUE grupas vārdā vārds Portes kungam uz divām minūtēm. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Mēs, Eiropas parlamenta deputāti, mūsu rokās ir iespēja lemt par algām. Mēs varam lemt arī par to, kā līdzekļi tiek izmantot algojot darbinokus. Mēs uh, iepriekšējā uh, darbības laikā palielinājām sev uh, pieejamos līdzekļus. Mums ir jādomā par to, cik daudz mēs iztērējam birojiem, un cik daudz mēs iztērējam arī ceļojot. Mums ir pilnīgi rīcības brīvība šajā jomā. Tāpēc es vēlos uzdot jums sekojošu jautājumu. Vai mēs esam izmantojuši vai arī ļaunprātīgi izmantojuši šīs pilnvaras? Vai mēs esam rīkojušies prātīgi, vai arī neesam bijuši spējīgi pretoties kārdinājumam, kas uh, mums uh, parādās, ņemot vērā mūsu pilnvars. Es domāju, ka gal galā diskusijas nav par skaitļiem, bet gan par ētiku un politiku. Es domāju, ka tas ļoti daudz izteiks tiem, kur priekšā mēs esam atbildīgi. Es neesmu populists, kas uzskata, ka politika ir laika zaudēšana, vai kas uzskata, ka Eiropas parlamenta deputātiem būtu jāstrādā sveču gaismā, taču es domāju, ka ir zināms vidusceļš, kur mēs varētu izraudzīties. Ja mēs nebūsim pietiekami strikti attiecībā uz sevi, pieņemot lēmums, kas attiecas uz izdevumiem, tad mums neizdosies neko panākt. Man ļoti žēl, bet nav pareizi, ka Eiropas parlamenta deputāti ceļo biznesa klasē, Daudzi no mums nekad nav, nebija ceļojuši biznesa klasē pirms mēs sākām strādāt Eiropas parlamentā, tāpēc es neredzu, kāpēc tas būtu jādara šobrīd. Es uzskatu, ka daži izdevumi tik tiešām ir pārmērīgi. Un vai mums ir pienācīga drosme, lai vismaz nobalsot par to, ka šie līdzekļi tiek iesaldēti, izdevumi tiek iesaldēti? Kā gan deputāti, ka var ierosināt samazināt pensijas, bet neierosina samazināt tos līdzekļus, kas tiek piešķirt viņiem pašiem. Tas nav pieņemam. Tas nav vietā un tas ir ļoti satraucoši. Paldies! Paldies, un tagad EFT grupas vārdā vārds Andrējas Sēnas kundzei uz vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji! 2,3% palielinājums budžetā kur ierosina šis parlaments, eh, liek mums apšaubīt tā atbildības izjūtu. Paraugoties visas šīs te izdevuma līnijas, ir vērojami palielinājumi par 50 līdz pat 100 procentiem bez īpaša uh, paskaidrojuma. Es aicinātāju atlikt Fernandes ziņojuma izskatīšanu, tāpēc, ka nav vēl pilnībā izpētīts eh, jautājums par Eiropas vēstures māju. Taču 2,5 miljonu eiro jau ir tikuši piešķirt nesaņemot papildus informāciju. Acīm redzot, Eiropas parlamenta deputāti ir spējīgi darboties pilnīgā tumsā, piešķirot līdzekļus un eh, neatbildot uz jautājumiem. Uh, mēs varam piekrist samazinājumam Eiropas budžetā, un es ceru, ka Eiropas parlaments būs tas, kas šo Eiropas Savienības budžetu samazinās visvairāk. Paldies! Paldies, un tagad pie grupām nepadarošo kolēģu vārdā vārds Harton kungām uz vienu minūti. Priekšsēdētāji, Ko gan var pateikt vienas minūtes laikā par Eiropas uh, parlamenta budžetu 2012. gadam? Neko daudz. Taču ir jāsaprot, ka tas ir budžets, kas ir izstrādāts, neņemot vērā nekādu vīziju. Tas viss liecina tikai par to, ka Eiropas Savienībai nav nekādas pievienotās vērtības. Mēs te redzam pilnīgi absurdu projektu, proti Eiropas vēstures māja, un šādā veidā izdevumi gluži vienkārši mums iztak no rokām. Un ties samazinājumi, kas tiek piedāvāti, netiek pieņemti. Neviens cits parlaments nepiekrīst šādai situācijai, bet Eiropas parlaments tam piekrīt. Lamasaur kungs vakar norādīja, ka viņš vēlas atteikties no sava deputāta mandāta, un tagad mēs uzstājam uz to, lai tas tiktu tik tiešām paveikts. Es ceru, ka mums izdosies pārtraukt šo līdzekļu šķērdēšanu nākamajā gadā, un es katrā ziņā turpināšu izteikt brīdinājums kolēģu vārdā. Paldies, tagad runātājs savā vārdā, un vispirms vārds Madērs kundzēs divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Cienījamie kolēģi! Vispirms es vēlētos pateikties mūsu referentam Fernandes kungam, kas ir lieliski ņēmis vērā gan ģenerāla sekretārā ieteikums, gan arī komisāra Levandovska ieteikums par uh, budžeta izdevumu ierobežošanu. Mēs vēlamies nosūtīt spēcīgu signālu par atbildību. Mums ir jāizstāv ideja par tādu budžeta samazinājumu, kas būtu saskaņā ar pašreizējo situāciju, kad dalībvalstīs budžeta līdzekļi tiek ievērojami ierobežoti. Mums ir jāsamazina izdevumi piektajā izdevuma kategorijā. Mums ir jāpiešķir līdzekļi jaunatnei. Manuprāt, tas ir absolūti nepieciešams un jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu nodarb nodarbinātību jauniešiem, jo tas ir tikai minimums, kas tiek prasīts no mums šobrīd Eiropā. Mums ir jānostiprina centieni šajā jomā, lai mēs sasniegtu savus mērķus stratēģijas 2020 ietvaros. Mums ir jādod jauniem cilvēkiem iespēja saņemt augstu līmeņa izglītību. Paldies! Paldies, tagad vārds Fēma kungam uz divām minūtēm. E- Paldies, priekšsādātājs kundze. Tie no mūsu kolēģiem, kas ir pret Eiropas Savienību, protams, vēlas ierobežot Eiropas parlamentu budžetu, par to jau mēs arī nebrīnāmies, bet viņiem ir populistiski iemesli bet tie mēs, kas esam pār Eiropas Savienību, arī uzskatām, ka ir laiks pārdomāt mūsu administratīvos izdevumus. Pirmo reizi Eiropas parlaments ir uh, nolēms vismaz šajā ziņojumā, ka mēs nevaram pieņemt tādu notikumu attīstību, ka Eiropas parlamenta budžets pieaug, kamēr visi nacionālajie budžeti atrodas zem milzīgu spiedienu un visi pilsoņi izjūt to. Mums tas ir jāuztver nopietni un pirmo reizi mums tiešām ir atbilstoši jārīkojas. Mums šeit ir skaidri jānovāk svītra eh, Eiropas Savienības budžetā. Un es piekrītu referentam un iepriekšējiem runātājiem, kas teica, ka mums jāstrādā stratēģiskāk, un tāpēc mēs kā sociāldemokrāti esam izstrādājuši eh, grozījumu uh, par to, lai tiktu pārskatīti parlamenta administratīvi izdevumi. Un mums ir jārīkojas, nevis tikai jārunā par šādu pārskatīšanu. Gribēju pieminēt arī vēl Eiropas vēstures namu. Šis te muzejs par Eiropas vēsturi. Un um, vairāk izteicās, ka vai tas tiešām ir Eiropas parlamenta uzdevums šādu namu veidot. Uh, To, protams, var apšaubīt, bet šim projektam ir arī zināma jēga. Neviens nav cits uzņēmies šādu iniciatīvu un ir pienācis laiks, lai kāds to darītu. Bet, protams, ka tas ir jādara saskatņā ar uh, caurskatāmības principu, ir uh, jāveido um, šis projekts taupīgā veidā un sociāldemokrāti un zaļie uh, kopā ar referentu vienojās par mūsu grozījuma uh, Uh, būtiskākajiem aspektiem balsot pār, lai mums būtu tiešām caurskatāmi lēmumi uh, procesi, lēmumu pieņemšanas procesi attiecībā uz Eiropas vēsturnāmu. Paldies, uh, Ferma kungs! Tagad uh, divi kolēģi pacēla zilo kartiņu. Vai jūs, Ferma kungs, pieņemsiet jautājumu? Hartonga kungs pirmais. Question, uh, honor... Man ir jautājums godātiem kolēģim. Uh, kas tad ir eh, slikts populismā, jo mēs taču esam populis, eh, jeb tautas eh, balss kā parlamentārieši. Kära kolēga Hartung. Hartunga kungs, dārgais kolēģi, populisms jau būtībā nozīmē to, ka jūs lietas neustverat nopietni, uh, ka jūs tikai pēc intuīcijas rīkojaties un nevis pēc kādas stratēģijas. Un mēs, kas esam par Eiropas Savienību, arī vēlamies eh, rūpēties par to, lai mēs uzņemtos atbildību attiecībā pret nodokļu maksātājiem un tiešām veiktu Eiropas Savienības izdevumu pārskatīšanu. Un uh, tiem, kas visu grib taisīt ciet un uh, noliegt, uh, tiem ir vieglāk šādas idejas paust, bet uh, Tas jau ir populisms. Portaškungs, lūdzu. Prezident, Ema pregunta, kolēga. Paldies priekšsēdētājiem. Man arī ir jautājums uh, kungam. Birojam bija priekšlikums. Protams, šīs arī ziņojums nozīmē, ka mums ir jāsamazina izdevumi un arī jāveic ietaupījumi. Raucīsim, kāds ir desmitā gada budžeta Uh, izpilde. Salīdzinot ar to, mēs uzskatām, ka 11% piel, pieaugums ļoti grūti. Četrdesmit trīs miljoni um, mēbelēm, vēl cik tur, mē, cik tur ļoti daudz miljoni informācijas kampaņai un tam līdzīgi. Vai man jāturpina? No, Mr. Portas, you don't need... Nē, nē, jums nav jāturpina, Portas kungs, un es jums jau varu piekrist. Es arī gribu iet vēl tālāk. Es neesmu priecīgs, ka mm, tagad ir 2,3% pieaugums. Mēs varējām iet tālāk, bet tas bija kompromiss ar budžeta komiteju un biroju. Taču tas ir arī iemesls, kādēļ mēs iesniedzām grozījumu. Uh, lai mēs varētu arī veikt ilgtermiņu strateģisko pārskatu par parlamentu izmaksām. Es domāju, ka mēs varam ar modernāko pārvaldību, ilgtermiņa darbu, veikt ilgtermiņa ietaupījumus. Mēs tad tiešām varam nonākt pie daudz labākas situācijas tieši mm, administratīvo izmaksu jomā. Un tad arī noteikti uzklausīsim par tuškumu priekšlikumu šajā sakrā. Paldies! Paldies! Aglund... Tagad lūdzu. Kungs. Paldies, priekšsādātājs kundze. Šis jautājums, ko mēs apspriežam, ir diezgan karsts un uh, ir tāda sāsināta diskusija, bet, protams, ka ir lietas, kas ir jāpārskata, un man ir prieks, ka sociāldemokrāta kolēģis arī to minēja, ka mums ir jāplāno ilgtermiņā, uh, jo Tas būtu visgudrākais pieejas veids. Diskusija parāda, ka tīri administratīvas diskusijas var uh, novērst pie tā, uh, ka mēs diskutējam par to, kur tad te ir populisti. Mūsu uh, izmaksas mums ir jāpārbauda, un kā jau es teicu, un kā arī citi teica, tas ir jādara tādā ilgtermiņā. Mēs kā liberāļi pagājušajā gadā un šogad piedāvājam zināms ietaupījumus un uh, Ir arī tādi, kas saka, ka viņi priecājas, ka mums ir izdevies šo pieaugumu vismaz samazināt. Un eh, pateicos visiem, kas šeit ir paveikuši labu darbu, bet šīs priekšlikums veidot Eiropas vēstures nāmu. Neesmu pārāk entuziastisks par to, bet jādomā, ka tas ir tāds ilgtermiņa process, kas sākās jau iepriekšējā sasaukumā un jāskatās, kā varam to virzīt uz priekšu. Uh, bet tiešām vajadzētu būt balsojumam, lai tie, kas grib balsot pret, to var arī izdarīt, tad, kad ir pienācis laiks pieņemt lēmumu. Bet es nedomāju, dargie kolēģi, ka mēs iegūsim kaut ko, ja rādīsim uz pirkstiem, ar pirkstu uz citiem un sauksim viņus par populistiem. Šeit šo strīdus nevajadzētu īstenot. Paldies tagad Vandālēm, kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies priekšsēdētāji pašreizējā ekonomiskajā situācijā. Es domāju, ka ir pats par sevi saprotams, ka Eiropas parlamentam ir jāpieņem attiecīgi strikts budžets. Un tieši tāpēc referents ir izvēlējies šādu pieeju, bet, diemžēl, viņš nav gājis pietiekami tālu. Tāpēc budžeta izdevumi, budžets tiek palielināts par 2,3%, un tas neiet pareizajā virzienā, kā to iedomājās attiec komiteja 1% vai arī padomu, kas vēlējās eh, šos līdzekļus vēl papildus iekonomēt. Mums ir nepieciešams labāk iekonomēt līdzekļus. Kaut gan mēs to varam darīt. Varbūt arī par Eiropas vēstures māju mēs lēmām iepriekš, iepriekšējā termiņā, taču mēs varam atgriezties pie šī jautājuma, pārskatīt to un pārtraukt šādu līdzekļu šķērdēšanu. Katru mēnesi mēs saņemam tūkstošiem eiro uh, kompensācijas, bet nav, bieži vien nav īpaši skaidrs, par ko tas ir. Es domāju, ka te mēs varam iekonomēt milzumu daudz līdzekļu, un tas būtu jādara. Paldies! Paldies, un tagad vārds Ferēras kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Daudz izteicās par Eiropas parlamentu deputātu algām un kompensācijām, bet es vēlētos teikt, ka mēs balsojām pret pašreizējo regulējumu Eiropas parlamentu deputātiem, jo dažos gadījumos tas nozīmēja divkāršu algu palielināšanu, bet arī um, tīri principi pēc, ja mēs paraugamies to, cik liels ir deputāta algas salīdzinot ar vidējām algām dalībvalstīs. Es domāju, ka tas, ka mēs aizmirstam par šīm atšķirībām, norāda uz to, ka mēs aizmirstam par tiem, kurus pārstāvam. Runa ir par ētiku. Mēs uzspiežam attiecīgi politiku iedzīvotājiem, bet vienlaikus eh, nepiemēram šos striktos pasākumus paši sev. Es domāju, ka ir pienācis laiks pārskatīt mūsu īstenoto politiku. Daudzi vēlas lielākus ierobežojumus, un mums tas ir jāizteno. Paldies, paldies. Tagad vārds Margantī kungām uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Ziņojums par Eiropas parlamentu 2012. gada finanšu gada ieņēmuma un izdevuma tāmi liecina par to, ka mums ir jāsamazina izdevuma un kompromiss, par kur mēs esam vienojušies šķiet pieņemams, proti samazina, palielinājums par 2,3%, kas ir mazāks par inflāciju, ir apsveicams, taču mēs esam ļoti tālu no tā, ko pieprasīja atbildīgais komisārs. Ir jāsamazina šis palielinājums par 1%, padomēji izdevās to īstenot. Es varbūt nerunāšu uh, par um, šiem iemesliem, kāpēc tas tiek palielināts. Runāšu tikai par Eiropas uh, vēstures māju. Budžeta komitejā tika minēta milzīgi skaitļi šīs mājas izveidošanai un tāpat arī uh, darbības finansēšanai, ir absolūti nepieņemami tas, ka var atvēltīt desmitiem miljonu eiro projektam, kas ir apšaubāms. Paldies! Paldies, un tagad vārds Vērtmāns kundzei uz vienu minūti un 30 sekundēm. Paldies, priekšsādātājs kundze, dargie kolēģi. Tas, ka Eiropas parlaments ņemot vērā uh, to, ka joprojām turpinās krīze dalība valstīs savu budžetu 2012. gadam uh, tā saprātīgi parāds, tas ir pozitīvi. Ieņēmumi un izdevumi um, tad, tad pieaug, tāpēc, ka ir jaunas aktivitātes, jauna pienākuma Lisabons līguma ietvaros, bet ir jāpiemēro taupības pasākumi. Ir pareizi, ka uh, mēs īstenojam konsolidāciju, uh, personāla jomā un samazinām izdevumus komandējumiem. Īpaši atbalsta to, ko izteica ģenerāls sekretārs kā priekšlikumu, lai turpinātu uzlabot vidas politiku mūsu parlamentā. Gribētu uzsvērt, ka Eiropas parlaments šajā budžeta projektā domā arī par pilsoņu informēšanu. Eiropas vēstures nams saturiski ir plaši atbalstīts, un tāpēc ir arī jāatbalsta, ka budžeta lēmēja iestādi beidzot arī tika informēta par šo projektu. Šeit arī gribu aicināt samazināt izmaksas un sagaidu pilnīgi caurskatāmīgi visos punktos. Paldies! Grāts! Paldies! Tagad uh, vārds Robiga kungam. Divas minūtes, lūdzu. Jā, tanke, Frau President. Paldies, priekšsēdātājs kundze. Es domāju, ka mums budžets katru gadu ir izaicinājums. No vienas puses ir jābūt taupīgiem, no otras puses uh, efektīvi ir jāizmanto līdzekļi, un es domāju, ka efektivitātes jomā mēs noteikti kaut ko vēl varam panākt šeit parlamentā. Būtu labi, ja mēs varētu ierīkot attiecīgas nodaļas vai uh, kontaktpersonas, kur kolēģi var iesniegt uh, priekšlikumus, kā veicināt efektivitāti budžeta izmantošanā parlamentā. Uh, Lisabonas līguma uh, ietvaros uh, mums ir uh, noteikts, ka ir tagad uh, ministriem attiecīgi resursi, kurus viņi varētu izmantot par komunikāciju, lai informētu labāk pilsoņus valstīs. Un otras puses parlamentā mēs šeit esam atbildīgi par to, lai sabiedrība tiktu informēta par to, kas šeit dien dienā tiek lemts. Un jaunās kompetences enerģētikas, starptautiskās tiesniecības, ārpolitikas un konkurences un vidas jomā, arī sociālajā jomā, kas mūs visus ļoti interesē, es domāju, ka šeit parlamentam ir jāparedz pienācīgi līdzekļi. Uh, Un es iestājos, protams, arī par fiksētajām summām, bet arī šeit eh, tāpēc ir tātad iespējams ietaupīt. Visi, kas uzskata, ka ekonomiskā klase ir pietiekama īsos lidojumos, viņi to var arī izmantot, jo nav obligāti jāizmanto obli šī maksimālā summa. Tātad mēs katrs pats varam izlēmt, cik daudz mums ir darba, cik daudz vēlamies komunicēt ar pilsoņiem, un tas būtu jāatstāja deputātu pašu ziņā šādus lēmumus pieņemt, jo šeit mums ir skaidri jāinformē sabiedrība par mūsu darbu. Paldies, uh, Robiga kungs, tagad Gājera kungs, pusotra minūte, lūdzu. Liels paldies, priekšsādātājs kundz, dargie kolēģi, klausoties debatēs uh, par uh, Eiropas vēstures nāmu šķiet ir tikai divi deputāti. Ir budžeta cilvēki, kuri ir šodien šeit klāta debatēs, un viņi ir kritiski par šo projektu, un tad ir tie otri, kas saturiski to atbalsta. Trakākais jau tas, ka eh, Eiropas vēstures nama jautājuma uh, gadījumā tiek uh, visādas sasvērstības terorijas īstenots. Piemēram, Dēlī telegrāfs ziņo šodien, ka viņiem ir skaitļi, ka uh, šis nams varētu izmaksāt uh, 137 miljonus eh, mārciņu. Varu aicināt šo avīzi vienkārši nosūtīt eh, šos dokumentus arī budžeta komitejai. Un eh, tiešām beidzot īstenot arī caurskatāmību, kuru avīzes prasa no deputātiem. Es tiešām labprāt izskatītu šos dokumentus, kas viņiem ir. Vai šis projekts ir jēdzīgs? Jā, protams, saturiski ir jēga norādīt uz jautājumiem, ko nozīmē Eiropas integrācija cilvēkiem, bet vai parlamentam ir jāuztur muzejs? Drīzāk jau nē. Un tāpēc sociāldemokrāta Eiropas parlamentā šeit izvirza divus uh, svarīgus aspektus. Mēs vēlamies biznesa plānu šim projektam un vēlamies, uh, lai tiktu skaidri noteikti jautājumi par to, kas uzturēs finansiāli šo projektu. Un mums vajadzētu arī novērst dubultošanos saturiskā ziņā starp uh, informācijas centriem un šo vēstures namu. Paldies tagad Jensens kundze vienu minūti. Paldies priekšsādātais kundze. Es arī gribētu šo to pateikt par Eiropas vēstures namu. Protams, ka nav mūsu mērķis parlamentam uzturēt muzeju. Bet es domāju, ka tā ir laba ideja uh, panākt, lai uh, Brīseles apmeklētājiem būtu uh, Uh, lielāks izvēles iespējas, ko Brislā apmeklēt, un tāds Eiropas vēstures nams būtu laba iespēja. Un vairākums mūsu politiskajā grupā ir pozitīvi noskaņots attiecībā pret šo te Eiropas vēstures namu. Bet mēs piekrītam arī sociāldemokrātu kolēģiem, ka jābūt lielākai caurskatāmībai un atvērtībai šajos jautājumos un arī par finansējumu šim vēstures nāmam un kas to uzturēs, bet šī pamatīdeja ir ļoti laba un to noteikti atbalstu. Bet mums ir uh, skaidri jāzina, kādas ekonomiskās saistības mēs šeit ilgtermiņā uzņemamies. Paldies, ka ievērot jums atvēlēto laiku, un tagad vārds Kelī kungam. Es saprotu, ka pašreizajā laikā var daudz strīdēties par budžetiem, jo īpaši šeit Eiropas parlamentā, bet vienlaikus ir jāpasaka arī tas, ka visiem ir iespēja izteikt savu viedokli un ir ļoti labi uzklausīt atšķirīgos viedokļus. Te slēpjas viens no lielākajiem spēkiem, kāds ir Eiropas parlamentam. Ik viens var ierasties šeit, izteikt savu viedokli un tikt uzklausīts. Kas attiecas uz pa pašu budžetu, protams, ka mēs esam ļoti sarežģītā ekonomiskā situācijā, un jebkurš palielinājums mm, tiks nepareizi interpretēts zināmā mērā, bet galvenais, kas ir jāsaprot, ir runa par 2,3% palielinājumu, kad runa ir par eh, inflāciju 2,8% apmērā. Eiropas Savienībai ir mm, jārīkojas 27 dalībvalstu kontekstā un Daudzās dalībvalstīs šobrīd situācija ir jo īpaši sarežģīta, tā piemēram īrijā. Mēs nu pat tikāmies ar Renkungu un, protams, ka šādā situācijā cilvēki nevar saprast, ka vispār šie līdzekļi tiek palielināti, bet es domāju, ka mums ir jāpieņem lēmumi, mums ir jāizpild savas saistības. Mums ir jādomā arī par to, ka pieaug deputātu skaits pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā un tā tālāk un tā joprojām. Vēl viens komentārs noslēgumā. Tas viss mums liek domāt par to, ko Barozo kungs saka diezgan bieži, ka mums ir nepieciešams pilnīgs un atklāts diskusijas par pašu resursiem un jo īpaši par šiem, šīm projektu obligācijām, jo vai, jo, jo vairāk līdzekļu Eiropas Savienība var saņemt neatkarīgi, jo mazāk būs strīdu par budžetu. Un es domāju, ka mums ir jāseko Barozo kungu ieteikumā. Paldies! Liels paldies! Un tagad vārds eh, Gebrandī kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es šeit pārstāvu proeiropeiskāko partiju manā valstī, Nīderlandē. Un tieši tāpēc, ka es tik ļoti ticu Eiropai, es esmu kritisks attiecībā uz Eiropas parlamenta budžetu. Es uzskatu, ka finanšu krīzes apstākļos mums ir jācenšas ietaupīt. Īstāms, es nepiekrītu šim palielinājumam, un tas, kas man jo īpaši pār, pārsteidz, ir šis sākotnējais budžeta priekšlikums, vairāk nekā 5% pieaugums, un ļoti žēl, ka atbildīgā persona nav ieradusies. Man būtu lapaticies atgādināt par sesto punktu rezolūcijā, kurā mēs aicinājām sīkāk papētīt uh, budžetu, lai identificētu tās jomas, kurās varētu īstenot ietaupījumus. Ļoti žēl, ka mums jāgaida līdz brīdim, kad varēsim reāli ietaupīt līdzekļus. Un visbeidzot, priekšstādātājs vēlētos vērsties pie proeiropeiskiem kolēģiem ar aicinājumu neradīt iespēju tiem, kas ir pret Eiropu, runāt skaļā balsī. Mēs vēlamies spēcīgu Eiropu par eh, līdzsvarot budžetu. Paldies! Paldies tagad vārds Garīgas Paliedo kungam. Paldies referentam Fernandes kungam un es pateicos arī kolēģim kas runāja pirms, pirms brīža, jā, mums ir nepieciešams stingrāks budžets saskaņā ar to, ko pieprasīja komisija un padome. Mēs e, īstenojam šo džentelmenu vienošanos, pat ja tā nav bijusi oficiāla. Mums visiem ir kopīgs prioritāts. Mums deputātiem lapa tiktos uzlabot likumdošanas darbu. Mēs vēlētos, lai tiktu ievērāt, ievēroti Lisabons līguma noteikumi, lai mēs strādātu profesionālāk. Mēs eh, pieprasam arī vairāk sanāksmu zāļu un mēs cenšamies īstenot vairāk centienu komunikācijas jomā, bet tas viss, protams, būs jāfinansē, vai ne tā? Mums ir jāievēro tie līgumi un apņemšanās, kurus esam parakstījuši arī, māju, arī ēku jomā Un mums ir jāsaprot, ka ja uz mums gulstas atbildība, mums tā ir arī jāuzņems. Kas attiecas uz jaunatni un līdzekļu piešķiršanu jaunatnē, varbūt šis punkts ir nedaudz polemisks, bet mums ir jāsaprot, ka manā valstī 5% jaunieši ir bez darba. Mums ir nepieciešama tāda politika, kas būtu labvēlīga jauniešiem. Ar to vien nepietiks, bet tomēr tā ir viena no prioritātēm arī Eiropas parlamentam. Ja mēs pārnesam šos līdzekļus no pietās izdevuma kategorijas uz kategoriju 1A, tam, protams, ir nepieciešams atbalsts, bet mēs esam dzīva, darbojošās institūcija, mums ir jāpiemērojas attiecīgā brīža vajadzībām, un nav nekā eh, steidzamāk, kā vērsties pret problēmu, proti bezdarbu jauniešu vidū. Un es arī balsotu par Eiropas vēstures māju. Kiitoksia, arvoisa... Paldies, Manners kundze, vārds uz vienu minūti. Onnitella mietinnön laatijā Fernandesta erinomaista. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Eh, es gribētu sveikt referentu Fernandes kungu ar ļoti labi paveikto darbu. Šīs te budžeta pieaugums par 2,3% ir vieglāk aizstāvāms patreizējos apstākļos nekā 5,2% pieaugums, ko piedāvā parlamenta prezidijas Mm, parlaments e, jau ir taupījis līdzekļus, bet e, nākotnē būtu jāmēģina tas arī darbīt tālāk. Nu, piemēram, jāmēģina taupīt arī uz mazām lietām. Es domāju, ka var rast daudz labus risinājumus praktiskajā dzīvē. Mm, varētu, piemēram, taupīt uz, uz tādiem līdzekļiem kā mazgāšanas līdzekļi un ziepes. Rudenī, eh, septembrī, ir paredzēta tikai viena plenāra sesija eh, Strasbūrā. Tas jau ir liels ietaupījums 2012. gada budžetā. Paldies, Maneris kundzei, un tagad pāriesim pie brīvā mikrofona procedūras. Ir pieteikušies četri kolēģi, katram došu vienu minūti, jo mēs esam nedaudz iekavējušies. Pirmais būs Zemkas kungs, vienu minūti.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 27 valstis, e, tā ir, kuru pārstāvis attiekas Briselē un Strasbūrā. Tas ir viss ārkārtīgi dārgi. Es esmu veicis aprēķinus, un kopējās izmaksas ir 120 miljoni eiro gadā par šo pārvietošanos. Tieši tur mēs varētu kaut ko ietaupīt. Mēs ļoti bieži ceļojam. Es nesaprotu, kādēļ mēs maksājam par lidmašīnas biļetēm tikpat daudz kā cilvēki, kas ļoti reti lido ar lidmašīnu. Man ir sakojuši priekšlikums. Eiropas parlamenta vadība varētu uh, iesaistīties sarunās ar avio pārvadātājiem un valstu vadītājiem. Valstu uh, vadītājiem ir 30% atlaida lidmašīnas biļetēm. Mums nav, mums arī tāda vajadzētu. Paldies, Paskas kungs nākamais. Paldies par eh, to, ka devāt man vārdu. Ziņojums, par kuru mēs runājam, 17. un 18. punktā tur ir runa par Eiropas vēstures māju, un eh, šeit ir izteikts priekšlikums, eh, vajadzētu paredzēt rezerves izmaksām, ko šis projekts radīs. 10.1. tur ir runa par rezervēm neparedzētiem izdevumiem. Es nezinu, vai šis projekts. Uh, vai tur to varēs īstenot, bet eh, es klausījos, ko runāja iepriekšēja runātāja, un eh, tika jau teikts, ka izmaksas šīs eh, Eiropas vēstures mājai, tās ir aprēķināts pārāk mazas. Es īsti nezinu, kurš tur ļoti uzstājīgi krīzes laikos cīnās par uh, šādas uh, iestādes dibināšanu, bet es zinu, ka ļoti daudzi uh, sabiedrībā uzskata, ka tā ir nodokļu maksātē naudas šķērdēšana. Tādēļ es ieteiktu, ka šo projektu vajadzētu vēlreiz pārdomāt. Paldies! Paldies! Uh, nākamā runātāja Flasikova Benova. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Paldies, priekšēdētāji. Nu, ziņojumu es gribētu uzsvērt vienu, proti tas ir mērķis panākt lielāku efektivitāti un lielāku ietaupīšanu laikā, kurā Eiropas Savienības daudzi iedzīvotāji ir zaudējuši darbu, ir ļoti svarīgi uh, to ņemt vērā. Budžetam ir ļoti skaidri noteikumi, lai izvairītos no jaunprātīgas izmantošanas izmantošanas. Mums vajadzētu koncentrēties, piemēram, uz e-pārvaldi. Mums vajadzētu paraudzīties, kā varētu izmantot videokonferences, lai taupītu resursus. Mums, piemēram, vajadzētu ietaupīt arī papīru un uh, vajadzētu arī šai jomā virzīt lietas uz priekšu. Būtiski ir tas, ka lai tas neietekmētu mūsu darbu. Piemēram, mūsu komisijas vajadzētu šeit eh, paredzēt ietopiem paldies. Priekšādātājs kundze, es gribētu vispirms eh, teikt paldies eh, kolēģiem Fernandešam par labo sadarbību arī starp Jā, un tiešām jāparaugās, kāda ir ieņēmuma, kāda ir izdevuma, kādas ir tāmes. 2012. gadā debatē ir eh, runa par priekšlikumu 5,2% pieaugums reizumā 2011. gadu. Šeit ir uh, budžeta plāns ar 2,3%. Es domāju, ka ir svarīgi, lai šis eh, panesums ir 500 eh, miljonu eiro jaunums projektiem. Tā ir politika, kuru eh, parlaments 2011. gadā ir plānojis kā prioritāti. Tiek paredzēti arī projekti mobilitātei, izglītībai, arī jaunas nodarbinātībā. Es vēlos, lai šī budžeta procedūra 2012. gada budžetā notiek tādā veidā, ka visas institūcijas varētu piedalīties tā, lai varētu izmantot optimāli resursus. Paldies! Mankas kungam vārds tagad. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa poďakovať pánovi spravodajcovi. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu teikt paldies referentam par patiešām ļoti labi sagatavotu ziņojumu. Visi klātesošie, kuri runāja, uzsvēra, kādi ir trūkumi un kādi ir iespējami risinājumi. Vienīgais iespējamais labais risinājums ir tāds, ka, mē, lai mēs nemeklētu individuāli šādus uh, trūkumus, bet mēs visu šo problēmu aplūkotu kopumā, kā vienotu veselumu. To mēs. Uh, parlamentā pārbaudītu, revīzijas palāto jau ir izdarījusi, un ļoti skaidri redzams, ka tur eh, patiešām ir ļoti labi ietaupīts pēc šīs pārbaudas. Tādēļ man, eh, mani priecēja, ka mans grozījums eh, guva atbalstu, ka parlaments iekšēji novērtē savu darbību, un tur arī daudz ko var panākt. Johans Farns jau teica, ka šīs e, izmaksas nākotnē ir jāpārlūko no jauna. Tā būtu jaunā iespēja. Paldies, Bāčetis kungs, kā pēdējais runātājs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ņemot vērā patreizējo sarežģīto ekonomisko situāciju un ļoti sarežģītos sociālos apstākļus, mums vajadzētu izmantot Eiropas parlamenta budžetu ārkārtīgi efektīgi. Šobrīd tiek piedāvāts 2012. gada izdevumus palielināt par 2,3% salīdzinot ar šo gadu. Tas ir mazāk nekā ir inflācija. Tas ir pozitīva zīme. Tāpat laikā parlamentam vajadzētu ieviest stingrākas kontrolas procedūras. Es piekrītu referenta nostāja, ka mums vajadzētu ieviest daudzgadējas kontrolas sistēmas parlamentā. Vajadzētu vairāk rūpēties par līdzekļu izmantošanas optimizāciju, par administrācijas sistēmas uh, optimizēšanu. Cilvēku resursi ir jāizmanto efektīvāk nekā tas ir darīts līdz šim. Es domāju, tādējādi mēs varam ietaupīt nodokļu maksātāju naudu un samazināt parlamenta izdevumus. Paldies! Paldies! Līdz ar to ir. Uh, Beidzies brīvā mikrofona eh, procedūra. Tagad noslēgumā ir vārds arī referentam Fernandiskundam. Paldies, priekšēdētāji. Ir svarīgi norādīt uz skaitļiem. Administratīvās izdev, izmaksas uh, Eiropas Savienības institūcija ir apmēram 6%. Nav bu, neviens budžets nevienā institūcijā, nevienā dalību valstī, kur būtu tik maza daļa kopējā budžetā šis skaitlis. Eiropas Savienībā ir jaunas kompetences, tās 27 dalību valstis, Lisabonas līgums, stājoties spēkā, uh, ir nākuši klāt arī vēl 18 uh, eh, deputāti, tie būs Horvātijas deputāti, protams, ka tas ir saistīts ar izmaksām. Un īstenībā šajā budžetā ir samazinājums un tas ir daudz uh, mazāk nekā inflācija. Tālāk par jaunatnes jautājumu. Mēs zinām, ka iniciatīvas, ko ir izstrādājusi komisija, uh, ka tās padomē ir uh, vienprātīgi jāpieņem vienbalsīgi. Un mēs zinām arī to, ka ir bijis svarīgi šeit tiešām raidīt signālu. Un uh, līdzekļi, uh, par ko mēs šeit runājam, ir no sadaļas 5, tās ir administratīvas izmaksas. 318 miljoni, 318 miljoni, mēs ieteicām 100 miljonus. Tātad eh, par eh, deputātu izdevumiem Eiropas parlaments eh, nevar pielāgoties. Komisijas priekšlikums bija to darīt, padomu to atbalstīja. Komisijas priekšlikums 0,9% paredzēt pat labāk, lai aktualizētu uh, deputātu algas. Un tas ir arī uh, deputātu statūzos. Tur ir runa par indeksācijas mehānismu, tas ir pielāgots arī Eiropas kopienas tiesa tiesnešu atalgojumam. Šeit ir, uh, protams, vajadzīga arī komisijas līdzdalība un padomas piekrišana. Tur jau neizlem tikai parlaments. Un šeit nav runa par to, ka būtu uh, statūta pārkāpums, reglamenta pārkāpums un Lisabonas līguma 223. pāns. Paldies, Fernandes kungam! Potiškungs grib uzdot jautājumu referentam. Re, eh, Fernandesa eh, kungs, vai es eh, akceptēju šo jautājumu? Labi, tad jums vārds. Mm, Fernandes kungs, par šo jautājumu, par deputātu algām. Manuprāt, ir skaidrs, ka parlaments var rīkoties iniciatīvi, ka varētu izstrādāt priekšlikumu, uh, Eiropas deputātu uh, statūtus revidēt, pārskatiet. Nu, tas jau šeit uh, parlamentā ir ticis pieņemts, un šeit tas var tikt arī mainīts, arī papildus uh, citiem in institūciju soļiem. Jā, par atalgojumu, tur ir runa par indeksāciju, par pielāgošanu. Tas ir kaut kas, ko, par ko lēmumu pieņem valdības. Vispārējie izdevumi arī ir būtiski. Tas patiešām atkarīgs tikai no parlamenta un ne no viena cita. Vai jūs vēlaties uz to atbildēt? 30 sekundes jums laiks. Jā, priekšēdētāji. Atalgojuma aktualizācijas, kā jau kolēģis Portas to pieminēja, tas nav parlamentu kompetencē. Tādēļ nebūtu pamatoti ka budžetā būtu runa par to, ka šeit būtu iesādēšana. Protams, būtu saprātīgi šeit izteikt priekšlikumu, piemēram, lai mainītu deputātu statūtus. Un šeit varbūt būtu arī saprātīgi, ka uh, tiktu mainīta arī attiecīgā regula numur 31, 74. pāns. 64. pāns. Kas ir svarīgi? Uh, Ja šeit tiek pateicis, ka deputāti vēlas šādu palienējumu, tas nav iespējams pamatot uz likumdošanu. Īstenībā ir jābūt tā, ka tie, uh, ka tie kas ir snieguši modināšanu informāciju, lai viņi precīzi paraudzītos. Paldies! Kolēģis un kolēģi, līdz ar to uh, debats ir beigušās, rīt 12. būs balsojums, tad mēs varam tagad pāriet pie nākamā temata darba kārtībā. Ivan Kunga ziņojumu